pieteiktu klusuma brīdi, lai pieminētu šīs ārkārtīgi svarīgas žurnālistes uh, piemiņa. Yeah. Sí, señora Harms. Jā, Harmsas kundze Par jūsu pieminēto tēmatu man ir jāinformē sēžu zāli, ka e, parlamenta priekšsēdētājs Buzeks ir nācis klājā ar publisku paziņojumu, e, kuru jums nolasu ar lielām skumjām. Es uzzināju par traģisko Natālijas Estemidovas e, nāvi, e, kura tika nolaupīta šodien Groznijā, Eiropas parlamentu vārdā. Es vēlētu izteikt mūsu līdzjūtību e, aizgājējas e, e, draugiem un tuviniekiem. Natālija Demirova bija cilvēktiesību aktīviste un aktīva kustības memoriāls dalībniece. 2005. gadā viņa saņēma no Eiropas parlamenta tautas partijas grupas Roberta Šumaņa medāļu. Mēs Eiropas parlamentā ap augsti novērtējam viņas darbu cilvēktiesību jomā, veicinot eh, cilvēku tiesību atbildību un tiesiskuma ievieš eh, dostiprināšanu. Mēs eh, ceram, ka Krievijas lēmējiestādes uzsāks plašu izmeklēšanu viņas nāves sakarā, lai varētu saukt pie atbildības atbildīgos par viņas nāvi. Eiropas parlaments strādā pie tiesiskuma nostiprināšanas, demokrātijas stiprināšanas un cilvēktiesības stiprināšanas, un tāpēc mūsu pienākums ir atbalstīt un parādīt mūsu solidaritāti ar visiem tiem, kur cīnās it visur pasaulē pār eh, tām pašām vērtībām, par kurām cīnījās Natālija Estemidovā. Okay, and now Mrs. Harms. Harmsas kundze tagad. E, prezidentūra piekrīt jūsu priekšlikumu noturēt klusumu minūti pieminot Nastālu Iestemidovu. Bien, señorías. Dāmas un kungi, mēs esam pieņēmuši darbu kārtību. Šīs sēdes protokols tiks iesniegt jūsu, iesniegt jūsu apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā, un tāpēc mēs pārtraucam mūsu sēdes, sēdes. Šobrīd sēde tiek pārtraukta.